Good morning, colleagues. I'm sorry. Labrīt, kolēģi. Es atvainojos par to, ka sākām tik vēlu. Mums bija uh, Lībē FM sanāksme citā zālē par Stambuls konvenciju un tā mazliet ie, ievilkās. Tāpēc arī mēs sākām šo sanāksmi tik vēlu. Es atvainojos visiem, uh, uz ko tas attiecas. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Un es uh, gribētu jums ieteikt šādus, šādas izmaiņas. 24. punkts Eh, viedokļu apmaiņa ar viceskungu, ar grieķu ministru. Šo punktu vajadzētu atlikt un aizstāsim to ar jaunu 24. punktu, kur tiks prezentēts eh, ziņojuma projekts par Schengens akī īstenošanu, kas attiecas uz Bulgāriju un Rumāniju. Un eh, šī tikšanās notiks 26. aprīlī no 9.30 līdz 10 desmitiem. Tāpat arī būs rakstiska atbilde um, uz jautājumu komisijai par Itālijas tiesībām attiecībā uz telekomunikāciju obligātiem periodiem, un šis punkts tiks skatīts 26. aprīlī 10. no rīta. Um, Balsājums par Hemeneses, Pecereles un Lināra ziņojumu īsnībā tas jau ir izdarīts. Tātad eh, šie divi paziņojumi, un jums nav nekādu mm, iebildumu, tad uzskatīsim, ka šī darba kārtība ir pieņemta ar grozījumiem. Tagad valodu režīms. Mums ir tulkojums pilnīgi visās valodās, izņemot gēlu valodu. Tas ir ļoti labi. Nākamais. Tagad eh, koordinātoru rekomendāciju apstiprināšana pirms, vispirms referentu nozīmēšana. Lopes Agilārs ir nozīmēts par referentu Eh, kopienas vīzu kodeksam. Es eh, kā priekšsēdētājs un eh, ņemot vērā GNGL paziņojumu, tāpēc, ka viņi nevar nozīmēt referentu par šo failu, es uzņemšos atbildību par ziņojumu par priekšlikumu padomas lēmumam par vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveicas konfederāciju par uh, noteikumiem attiecībā uz finanšu atbalstu mm, ārējām robežām un vīzām. Vai eh, komiteja var apstiprināt šīs rekomendācijas? Labi. Pēc tam būs ļoti daudz paziņojumus, atvainojos. Vai man tiešām viss tas ir jālasa? Jā, man tiešām viss tas ir jānolasa. Nu, varbūt jūs varat eh, tikmēr palasīt savus ēpastus. Nu, nē, protams, nedariet to, klausieties, ko es saku. Uh, Tāpat noteikumu punkts 231, pirmais uh, koriģējums, un šeit ir runa par Eiropas regu, regulu, kas tika pieņemta 27. aprīlī par uh, fizisko personu datu apstrādi un šo uh, datu uh, pieņemšanu. Tātad te ir runa par vispārējo datu aizsardzības regulu. Uh, Tāpat arī es vēlētos atgādināt par 27. aprīļa padomi, kur arī bija runa par personas tātu aizsardzību. Šie koriģējumi, kolēģi, ir paredzēti, lai mēs varētu nodrošināt terminoloģisko atbilstību. Un šos koriģējumus ir sagatavojuši nu, juristi lingvisti. Saskaņā ar reglamentu, ja tekstā tiek identificētas kļūdas, priekšādātājam ir jāiesaka korekcijas, korekciju projekts. Un ja um, deputātu grupa nepieprasa, ka par šiem koriģējumiem ir jābalso saskaņā ar 20, 231. pantu reglamentā, tiek uzskatīts, ka šie koriģējumi ir pieņemti. Vai kāds vēlas balsot par šiem dokumentiem? Šķiet, ka nē. Labi, Līdz ar to skatīsim, ka šie koriģējumi ir pieņemti. Nākamais deleģētie un īstenošanas aktī. 23. aprīlī Eiropas parlaments saņēma komisijas īstenošanas lēmu projektu, kur ir noteikti pasākumi attiecībā uz piekļuvi uh, eh, entry-exit sistēmai un tās pielikumam. Tātad ir runa par regulu 2017.6.2226, kas izveido šo sistēmu. Uh, Īstenošanas akta saņemšana tiek izziņota uh, Libe deputātiem, un iekšējais termiņš iebildumu iesniegšanai bija noteikts uz 7. māju. Ja kādam deputātam ir iebildumi, lūdzu informējiet Libe sekretariātu līdz 7. mājām. Nākamais paziņojums, kolēģi, ir Stefano Zapals piemiņai. Es vēlētos pieminēt Stefano Zapalu, kurš diemžēl mūs atstāja pagājuši nedēļa. Ja jūs atceraties, kolēģi, viņš bija šīs komitejas vicepriekšādātājs no 1990. līdz 2009. gadam. Un tagad es gribētu izsludināt klusuma brīdī Zapelskungam. Finally, un beidzamais, kolēģi. Mums šodien ir paredzēts elektroniskais balsojums pulkstens 11. un rīt savukārt 12. Tāpēc eh, lūdzu sagatavojiet savas balsošanas kartes. Tas būtu viss. Attiecībā uz paziņojumiem varam ķerties klāt ceturtajam darba kārtības punktam, kur ir eh, paredzēta viedokļa apmaiņa ar Miču kundzi. Viņa, protams, jau ir pazīstama, bet viņa nesen ir iecelt amatā. Un sirsnīgi sveicam tātad mūsu vidū mm, Home ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori. Šķiet, ka šodien jūs piedalāties mūsu sanāksmē pirmo reizi šajā jaunajā amatā. What's happened? Translation. Translation. Okay. Radušās problēmas ar tulkojumu. Speaking, I'm mumbling, I'm mumbling, I speak louder, yeah? Varbūt es uh, runāju neskaidri. Varbūt man ir jārunā skaļāk. Pat tiešām mani izbiedē, ja veržajā kundze pēkšņi sāk uh, kliegt zālē. Tagad man patiešām ir pacēlies adrenalīna līmenis. Sirsnīgi sveicam Mičo kundzi. Protams, ka viņas ieņemamais amats ir ļoti izaicinošs. Viņai ir daudz darāmā, vēlam viņai daudz veiksmes šajā mandātā. Tātad Šodien mums ir jāapspriež daudzi ļoti interesanti punkti. Es eh, gribētu jums eh, pastāstīt, par ko tad šodien mēs runāsim. Un tātad te ir runa par eh, starpsavietojamību, par priekšlikumiem, par patvērumu pakotni, tāpat arī par situāciju padomē. Gribam zināt, kas notiek ar Dublinu, Mēs zinām arī, ka zilā karte tiek bloķēta. Robežu pārvaldība arī BM, tālākās eh, daudzgad finanšu plāna programmas, AMIF un ISF. Protams, visi šie jautājumi ir ļoti būtiski. Un mēs eh, dosim iespēju deputātiem arī uzdot jautājumus Miču kundzei. Tagad vārds Miču kundzei un vēlreiz sirsnīgi jūs sveicu par eh, nozīmēšanu šajā matā. Paldies, priekšādātāji! Godāmie deputāti, esmu ārkārtīgi priecīga, ka varu atkal būt jūsu vidū. Kopā ar daudziem no jums mēs eh, sadarbojāmies eh, jau agrāk, kad es darbojos eh, Tieslietu ģenerāla direktorātā. Jau vienu mēnesi darbojos Home ģenerāla direktorātā, taču Es eh, vēlētos eh, jums tagad pastāstīt, kādas ir mūsu prioritātes. Gribētu arī uzklausīt jūsu viedokļus. Es zinu, ka mums ir ļoti konstruktīvas, um, labas sadarbības attiecības ar referentiem šajā komitejā, un mana loma, es domāju, ir vienkārši dot savu ieguldījumu lai šī atmosfēra nemainītos. Darīšu visu, lai mūsu darbs būtu pēc iespējas vienkāršāks. Mūsu ģenerāla direktorāta prioritātes attiecībā uz tiesību aktiem ir ļoti augstas. Komisija, padomu un parlaments savā kopīgajā deklarācijā par visām prioritātēm jau ir nākusi klajā ar savu viedokli. Es, protams, jums varētu izskaidrot dažas no šīm prioritātēm, kas ir iekļautas kopīgajā deklarācijā, bet vienlaicīgi gribu norādīt, ka laika ir ļoti maz. Katra diena, ne tikai nedēļa, ir ļoti būtiska. Mums ir jāpanāk galīgie lēmumi līdz nākamā gada mājām. Tātad, kādas ir galvenās problēmas? Vispirms kopējās patvērums sistēmas reforma. Šis ir eh, prioritārs fails mums. Domāju, ka tas attiecas ne tikai uz komisiju, bet arī uz parlamentu un padomi. Mēs patiešām smagi strādājam ar dalību valstīm, lai panāktu vienošanos. Mēs eh, vēlamies nodrošināt lai varētu tikt panākta galīgā vienošanās par tekstu. Mēs gribam atrast līdzsvaru starp atbildību un solidaritāti. Laika grafiks, šī ceļu kārta, pēc kuras vados es un mani kolēģi, jau ir zināma, tā ir publiskota līderu darba kārtībā. Jūnija Eiropadomē mums ir jāpieņem politiskā vispārēja pieeja, vadlīnijas, kā mums vajadzētu rīkoties tālāk. Tāpat arī mums ir jāuzņem saistības, mums ir jāsaprot, ka mūsu darbs iet pareizajā virzienā. Bulgārijas prezidentūra dara visu, lai šis tiesība akts sāktu veidoties. Darba metodas eh, mazliet atšķiras no iepriekšējo prezidentūru darba metodēm, bet ar komisijas atbalstu mēs patiešām pie tā strādājam. 15, līdz 15. maijam ir jāsagatavo šis fails Eiropadomas vajadzībām, un šis laiks ir patiešām ļoti nozīmīgs, jo te mums vajadzētu paveikt daudz. Pirms divām nedēļām, trīs nedēļām tikos ar priekšsēdētāju, uh, un jau tad minēju, ka esmu gatava tikties ar komiteju, lai runātu par visu patvērumu pakotni. Man Dublīna ir ļoti nozīmīga daļa, taču patvērumu pakotni mums ir jāpieņem, un šeit mums noteikti ir vajadzīga cieša sadarbība. Gribētu jums pieminēt arī Eirodak. Šo pēcpusdienu Es esmu pirmo dienu parlamentā un šo dienu pavadīšu šeit pilnībā. Attiecībā uz Eirodak. Mēs esam ļoti tuvu kompromisam, un šajā pēcpusdienā ir paredzēts trialogs. Referents un ēnu referenti ir paveikuši ļoti labu darbu. Es zinu, ka pašlaik viņi jau apspriežas par šī vakar sanāksmi. Es gribētu norādīt, ka attiecībā uz Eirodak šeit ir runa par kaut ko vairāk nekā tikai par eh, patvērumu reformu. Tieši tāpēc komisija ir norādījusi, ka Eirodak un pārskatītā EAS regula netiek uzskatīta par pakotni. Viņi var virzīties uz priekšu daudz ātrāk un par to es izteikšos mazliet vēlāk. Eirodaka mērķis ir uzlabot Eiropas atgriešanas politikas um, mērķus, un šeit uh, ir runa par visas Eiropas Savienības datu bāzi. Tas ļaus arī nodrošināt labāko savietojamību ar citām informācijas sistēmām, cik tā tas ir vajadzīgs un cik tā tas ir samērīgi. Vēl viens fāzes, kas ir jau ļoti labi sagatavots, ir kvalifikāciju regulu attiecībā uz uh, uzņemšanas uh, mm, apstākļiem un Eiropas pārmetināšanas tīklu. Priecājos par pēdējos trialogos panākto, un es uh, arī priecājos par Fajons, Intvēlds un Broka palīdzību. Cerams, ka mums izdosies panākt galīgo kompromisu un pabeigt šo darbu Bulgārijas prezidentūras ietveros. Tomēr vēlētos arī pieminēt, ka ir viens fails, kas, eh, manuprāt, ir pelnījis vairāk mūsu uzmanības, un te ir runa par uh, patvērumu procedūru regulu. Šeit vēl nav pieņemts saruna mandāts. Pagājušajā nedēļā Koreper eh, sanāksmēs dalībvalstīm norādīju, ka vajadzētu sākt intensīvu darbu. Uzskatu, ka patvērumu procedūra regula ir vienu daļu no patvērumu pakotnes, un tā ir patiešām neatsverama daļa. Ja jūs vēlaties izmantot eh, Dublinu un vēlaties nodrošināt efektīvas procedūras, tad bez šīs regulas neiztikt. Es eh, noteikti sazināšos ar eh, referenti Ferēras kundzi un arī ar ānu referentiem, lai piedāvātu savu palīdzību un mm, pakāpojumus, ja tādi būtu vajadzīgi. Attiecībā uz legālo migrāciju priekšsēdētājs pieminēja zilo karti. Mēs zinām, ka tas eh, tiek bloķēts. Mums ir jāmēģina panākt vienošanās ar dalībvalstīm. Mums ir eh, jāsaprot, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Tā tika uzskatīta par vienu, priori, par vienu no prioritātēm šajā komisijā. Komisija atzīst, ka legālā migrācija ir nozīmīga. Esam izveidojuši pilotprojektus attiecībā uz legālo migrāciju. Mēs esam nu, mēģinājuši domāt par legāliem ceļiem no Āfrikas uz Eiropas Savienību, lai varētu tikt galā ar vajadzībām dalībvalstu darba tirgos. Mēs sniegsim pa finansiālu palīdzību, un tāpēc pašlaik šie pilotu projekti, kas ir tikai uzsākti, uh, Uh, vēl nevirzās uz priekšu, bet uh, sākotnēji procesi jau ir um, ierosināti. Kā jūs zināt, mēs uh, martā nācām klajā ar priekšlikumu, un tā mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības vīzu politikas efektivitāti un drošību. Viens, viena, viens no šī priekšlikuma mērķiem ir nodrošināt kopēju vīzu politiku, kas ļaut uz, uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm, ja runa par mm, nelegālu migrantu atpakaļ nosūtīšanu. Pēc trīs nedēļām mēs eh, papildināsim šo priekšlikumu ar vīzu informācijas sistēmas priekšlikumu. Tas eh, tiks darīts mājā. Es eh, ceru, ka mēs varēsim turpināt ar jums sarunas par savietojamību. Šīs fails mums ir bijis prioritārs, un mēs vēlamies to attīstīt, tāpat arī sarunās tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Bulgārijas prezidentūra mm, mēģina panākt eh, vispārējo pieju. Es saprotu, ka darba ir ļoti daudz, bet mēs ceram, ka šī komiteja varēs pieņemt eh, savu nostāju līdz vasaras atvaļinājumam. Tad mēs varētu sākt sarunas eh, Austrijas prezidentūras laikā. Es vēlēties jums pastāstīt, ka attiecībā uz šo priekšlikumu un arī attiecībā uz dažiem citiem priekšlikumiem, par ko runāšu vēlāk, es kā ģenerāla sekretāra vietniece pie tiem strādāju. Mēs iesaistījām gan EDPS, gan arī pamatiesību aģentūru, izstrādājot visus likumdošanas priekšlikumus. Mums bija arī augsta līmeņa ekspertu grupas. Es jau pieminēju pamatiesību aģentūru un EDPS, un abas šīs organizācijas bija daļa no šīs ekspertu grupas. Esmu pateicīga par ieguldīto darbu. Es priecājos arī par šo darba grupu sagatavotajiem uh, pozīciju dokumentiem, kas tika izniegt pagājušajā nedēļā. Tie noteikti noderēs sarunās. Referenti jau ir nozīmēti, un es labprāt sadarbošos ar Lenārtu un Melokungiem, kā arī ar visiem ēnu referentiem. Etijas, manuprāt, ir ļoti labā stāvoklī. Šorīt, kura per sanāksmē bija sarunas par to, vai nevajadzētu pārskatīt mandātu dažos jautājumos. Taču esmu itin pārliecināta, ka mēs vēlāk varēsim rēģēt uz parlamenta prasībām. Šengens informācijas sistēma 2. Arī šeit ir ļoti daudz, kas noticis. Domāju, ka māja beigās tiks organizēts pēdējais trialogs. Mēs visu laiku sniedzam informāciju par šo priekšlikumu, tāpat kā par EULISA. Attiecībā uz EULISA es zinu, ka pagājušajā nedēļā tika skatīti divi punkti, un jau ir panākta notikuma attīstība. Cik tālu es zinu, tad tiek runāts par um, IT risinājumu paplašināšanu, un otrais, kā mēs varētu palīdzēt dalībvalstīm, kurām nav kapacitātes, lai attīstītu informācijas sistēmas, kuras mēs pieprasām. Tātad, kā EOLISA varētu šīm dalībvalstīm palīdzēt, lai tiktu galā ar prasībām. Es domāju, ka Makovei kundze, kas ir referente, ir eh, paveikusi patiešām daudz. Komisija jūnija vidū pavisam drīz nosūtīs vēstulī priekšādātājiem par eh, iespējamiem grozījumiem, kas būs vajadzīgi savietojamības priekšlikumos saistībā ar šiem priekšlikumiem. Tātad mēs kopā ar jums mēģināsim nodrošināt mm, saikni starp uh, visiem priekšlikumiem. Vēlējos jūs uh, arī informēt, ka robežu kontroli, un šeit, protams, saprotu, ka mūs visus uztrauc kontrolas iekšējām robežēm, uh, bet eh, vienlaicīgi mums ir jāstrādā arī pie ārējo robežu kontrolas. Dažām dalībvalstīm ārējo robežu kontroli ir priekšnosacījums, lai varētu vienoties par visu patvērumu pakotnī. Ja ir runa par ārēju robežu kontroli, tad vakar man bija tikšanās ar to dalībvalstu vēstniekiem, kas ir izziņojušas par eh, kontrolas vēl sešiem mēnešiem. Uh, Tāpat arī tikāmies ar šo valstu kaimiņu valstu vēstniekiem. Mums bija ļoti konstruktīvas un atklātas sarunas par to, kāda tam visam varētu būt ietekme un kā mēs varētu to visu likvidēt. Bet Protams, varu jums arī teikt, ka šīs sakas ir ļoti jūtamas un tās nesaistās tikai ar ekonomisko pusi. Te ir runa par uzticēšanos Schengen sistēmai. Komisija patiešām vēlas spēlēt savu lomu, lai šādas neuzticēšanās nebūtu. Komisārs Avramopolus arī ļoti skaidri norādīja, ka kontrols iekšējām robežām nevar saglabāties mūžīgi. Es eh, nevēlos sīk izteikties par drošības pakotni, ko mēs pieņēmām aprīlī. Taču esam sagatavojuši diezgan daudz priekšlikumu. Zinu, ka ir uzsāktas sarunas ar pilsonisko sabiedrību, ar uzņēmumiem, ar Eiropas parlamentu, un tas galvenokārt attiecas uz eh, piekļuves uzlabošanu um, finanšu kontiem un labāku informācijas apmaiņu par uh, šiem kontiem. Es atceros diskusijas, kādas jums bija spriežot par um, naudas apmazgāšanas atkaru, apkarošanas uh, direktīvu. Šajā priekšlikumā esam veikuši ļoti detalizētu ietekmes izvērtējumu. Tāpat arī esam strādājuši pie priekšlikuma par um, pierādījumiem. Bez tam komisija arī pieņēma savu priekšlikumu attiecībā uz sprākstvielu prekursoriem un pieņēma arī rekomendāciju attiecībā uz eksporta un importa a, procedūru izsekojumību attiecībā uz šaujamieročiem. Un tāpat arī um, tika strādāts pie šaujamieroču um, nelegālas tirzniecības. 2. maijā, tātad nākamnedēļ, mēs eh, pieņemsim savu priekšlikumu. Šodien tieši pašlaik notiek orientācijas debates eh, kolēģijā, kur tiek runāts par mūsu politikas finansējumu. Šī finansējuma nepieciešamību atzīst visi. Cik tā es saprotu, tad IMF, ISF un robežu kontrole būs ļoti nozīmīgi punkti. Un, nu, kā tiek prasīts, budžets arī tiks pa palielināts. Mēs iestāmies par daudzgad finanšu plāna daļu integrāciju, un, ja runa par ārējiem instrumentiem, tad mēs uzstājam, ka šeit arī ir vajadzīgs papildu budžets. Mēs esam atbildīgi arī par uh, ārējās migrācijas uh, rīku pārvaldību. Pašlaik, pēc 2015. gada, situācija ir bijusi smaga, un mēs saprotam, ka mēs nevaram izvēlēties tikai tādu iekšēju pieeju. Mēs nevaram arī tikai kontrolēt ārējās robežas. Mums ir jāuzņemas atbildība Tāpat arī mums ir jābūt solidāriem un vienlaicīgi mums ir jāsadarbojas ar valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, lai rastu atbilstošus risinājumus. Tāpat arī mums ir jāpiedāvā pajumti un patvērums tiem, kuriem šāda aizsardzība ir vajadzīga. Tāpat arī mums ir jāatceras, ka cilvēkiem kuriem nepienākas aizsardzība Eiropas Savienībā, ir drošā veidā jāatgriežas savās valstīs. Mēs nodrošināsim tam pietiekam daudz līdzekļu. Tātad, um, noslēgumā gribu teikt, ka darāmā ir daudz, paļaujos uz jums, paļaujos uz labu sadarbību, atbildēšu uz visiem jautājumiem, un ja šodien nevarēšu atbildēt, tad uh, noteikti atbildēšu pa ēpastu vai arī kaut kad vēlāk. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Mičī kundze. Mums uh, ir palicis maz laika, jūs pārsniedzāt uh, paredzēto uzstāšanās laiku, 11. notiks balsojums un uh, uh Tā tad jūs pieminējāt zilo karti, kas tagad ir nobloķēta, un vispirms vajadzētu varbūt šo jautājumu mums izrunāt. Mums bija ēnu, paredzēta ēnu referents sanāksme, bet kolēģi nevarēja piedalīties. Jāsaka, komisija ļoti labi strādā pie šā jautājuma. Nu, jā. Ja, ne, notiek harmonizācija, tad pārskatīšana nav iespējama un lielajās valstīs uh, populisms uh, ceļ galvu un ir pieņemt nacionālajie likumi pat Vācijā, kas tagad uh, uh, to visu bloķē un mēs nevaram vienoties par uh, saprātīgu priekšlikumu. Nu, uh, Komisija ļoti progresīvi skatās uz šiem jautājumiem un ļoti liekulīgi runāt no dalību valstīm par šiem legāliem ceļiem. Eh, šādā gadījumā eh, nu, nav citu eh, legālu migrācijas pasākumu jo šai jomā. Tas tiek nobloķēts. Tagad Sipels kundzei vārds paldies. Klod, centīšos uh, koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem par uh, sadarbspēju. Kādēļ mums būtu tagad tā jāsteidzas? Mēs taču neko sarežģītu šeit nedarām, vienkārši savienojam dažādas daž, datu bāzes, lai ierēģiem būtu piekļuve divām un vairāk datu bāzēm ātrāk, bet šis uh, priekšlikums ir daudz sarežģītāk. Šeit ir daudz tehnisku jautājumu, jautājumu par piekļuvi datu aizsardzību, kādēļ mums tā jāsteidzas, vai tā ir uh, laba likumdošanas praksa, ja mēs to sasteidzam jau pirms atvaļinājuma, un tad mēs runājam par praktisko ietekmi. Nu, man tas rada bāžas. Tālāk par patvērumu pakotni jūs pieminējāt, ka Eirodak nebūtu jāuzskata par patvērumu pakotnes sastāvdaļu. No mana viedokļa ir jāskata kā pakotni tas viss, jo pretējā gadījumā būs šis Eirodak, bet dalību valstis nebūs vienojušās joprojām par Dublinu. Un tas ir politisks lēmums par to, vai to visu apvienot vai uh, neapvienot, un man pastāv bažas, ka nekad uh, neradīsim jaunu risinājumu Dublinas jautājumā, tālāk par iekšējām un ārējām robežām. Uh, saņ, uh, iepazinos ar Ramopulus paziņojumu par to, ka kontrolē uz iekšējām robežām nevajadzētu būt bezgalīgi ilgai. Tā jau trešā reize, kad viņš kaut ko tādu saka, bet šī situācija turpinās. Brīva pārvietošanās vairs nav iespējama. Un es eh, nu, tagad domāju, kā tad tas viss beigsies, kad neviens vairs nevarēs robežu šķērsot. Uh, nu, es esmu jau nogurusi, ka, ka ka tiek paziņos no vienas puses, ka tā, šāda situācija nevar bezgalīgi turpināties, bet pēc tam komisija atzīst, ka tomēr ir eh, nu, pamatojums eh, šādai situācijai. Vai komisijai kopumā ir kāda, eh, nu, kāda doma, kāda, kādi aprēķini? par to, kā palielināt budžetu, lai mēs tiešām varētu visu iecerēto finansēt. Paldies tagad Natālija Grīsbek. Paldies, Klauda. Tā kā ir maz laika un svarīgākie kos punktus jau minēja Mišulkuns, tad svarīgākos tematus, tad es arī gribētu par trim punktiem runāt, kur notiek bloķēšanās, tātad zilā karte pilnīgi piekrītu Morājas kungam, referentam, un ēnu referenti piekrīt, ka mums beidzot būtu jāatsakās no divkosības, liekulības, lai virzītos uz priekšā jautājumā. Nu, tiek uh, runāts par to, ka ir jābūt atvērtiem pret cilvēkiem, uh, kas ir kvalificēti, kas varētu dot savu ieguldījumu Eiropā. Un tāpat laikā sanāksmēs uh, notiek pilnīga bloķēšanās uh, un nav iespējams rast citu kompromisu, kā uh, tās, ko ierosina Klots, lai virzītu uz priekšu šo dosjē, un vairāki eh, ēnu referenti pilnībā atbalsta to. Tālāk par Dublinas reformu jūs arī minējāt, ka ir uh, jāvirzās uz priekšu, bet notiek bloķēšanās. Nu, mēs arī atbalstam, ka mums tiešām ir jāvirzās uz priekšu, jo ietekme uz uh, pilsoņiem visā Eiropā ir liela. Trešais punkts par uh, noziedzīgi iegūtu līdzekļu uh, konfiscēšanu, iesaldēšanu un konfiscēšanu. Nu, par uh, kompensāciju nodrošināšanu cietušajiem uh, šajos uh, noziedzīgos nodarījumos, un tā varbūt būs iespējams gūt lielu līdzekļu apjomu, lai cietušajiem sniegtu kompensāciju. Tā kā es domāju, ka ir jāstrādā noteikti arī pie šā dosjē. Paldies, Judīte Sargentīnī. nu, es joprojām nesaprotu, ko varam gaidīt no padoms jūnijas sanāksmes. Un 15. Eh, datums, ja mājas ir eh, tāds eh, gala termiņš, un mm, vai nav īsti skaidrs, vai patvēruma un imigrācijas jomā joprojām šeit ir tāda pakotne vai nē, un par eiro DAK šīs debates, vai var piespies bērnus dot pirkstu nospiedumus vai nē. Nu, tā nav, uh, tas nav saistīts ar bērna patvērumu pieteikumu, te drīzāk runa par uh, to, kā mēs izturamies pret bērniem. Un uh, jūs uzskatāt, ka Eirodāk tas nav iekļauts pakotnē, bet es būtu vēlējusies redzēt, teiksim, uh, zilo karti un citas eh, legālās imigrācijas iniciatīvas iekļautas šai pakotnē un arī par uh, eh, pārmitināšanu. Komisijai ir jādod signāls Eiropā domai, ka pat patvērums un migrācija ir eh, jāskata kopumā un nevar vienkārši runāt par ap, cilvēku apturēšanu un sūtīšanu atpakaļ. Nu, jautājums, ar kādu krīzi mēs tagad piedzīvojam. Rietuma Eiropa slēdz patvērumu centrus, un šie cilvēki pie mums vairs nenonāk. Un tagad atkal ceļa izceļas panika, kad uh, cilvēki ierodas no Turcijas Grieķijā, šķērsojot upi, un kad uh, Grieķijas tiesas nolēma, ka šos cilvēkus nevar bezgalīgi turēt Grieķijas salās nometnēs, ka viņi ir jāatbrīvo. Tā tad. Un šāda uh, sauszemes robežas bloķēšana neturpināsies bezgalīgi. Un uh, mums ir, uh, jūs jāatbalsta mūsu priekšlikums uh, runāt par pakotni patvērumu jomā, jo padome un Bulgārijas prezidentūra vēlas ļoti represīvi pieiet šiem jautājumiem, nu tad mēs nekādu vienošanos nepanāksim kolēģi, 11. mums ir jābalsto, būs jādod vārds Mišu kundzei, vēl ir četri runātāji pieteikušies, ja aicinu nerunāt pārāk gari Spinelli, Grapīni, Veržā un Gomešs kundzes. Pirms Bārbara Spinelli. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie jūsu teiktā par bloķēšanu no zilās kartes uh, jautājumā. Es kā ēnu referenti vēlos paust savas bažas un pat varētu teikt vilšanos par šādu situāciju. Pašreizējā bloķēšanās ir saistīta ar to, ka padome nespēja veidot uh, saturīgu dialogu ar parlamentu un tas tagad liecina jau par labās griba, gribas trūkumu vai par nevēlēšanos panākt vienošanos. Sarunu gaitā mūsu grupa atbalstīja referenta nostāju. Viņš ļoti uh, labi spēlēja savu vidutāja lomu, piedāvāja kompromisu padomē pat tādos delikātos jautājumos. Dažas mūsu sarkanās līnijas ir saglabāts, piemēram, harmonizācija, bet mēs uh, arī piekrītam, ka to visu varētu ieviest pakāpeniski un elastīgāk bet no padomes puses nekas nav mainījies, nekādas e, būtībā padome e, vēlas vēst sarunas par direktīvu, kas neko papildus eh, nedos, salīdzinot ar iepriekšējo, kur eh, nekāda harmonizācija nav paredzēta. Un mēs atsakāmies piedalīties procesā, ja grib vienkārši norakt kaut kādu priekšlikumu vai to pilnīgi mm, at, atšķaidīt. Eiropas patvēruma politika ir nožēls vērta. Pat ja nav iespējams vienoties par šādu priekšlikumu, kas būtībā ir minimālu, minimālu savā apjomā, nu tā ir rūpja Eiropas Savienības kļūda, kas nespēja domāt ne par uh, mūsu kontinentu tagadni, ne nākotni demografiskā jomā. Eh, parlaments un komisija dažos jautājumos ir vienesprāts, ko mēs varam darīt, lai padomē mainītu savu nostāju un uh, iznāktu no šīs strupceļa. Nu, kādus argumentus mēs varētu minēt, lai uh, šī uh, darbība kļūtu efektīvāk nekā tas ir bijis līdz šim? Ko darīt vēl papildus tam, ko Klots ir darījis sarunu gaitā. Nākamie, nākamās kolēģis runājot lūdzu īsti, lai Mišu kundze varētu jums atbildēt. Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz jau ir pateikts. Uh, šai zālē un daudzus, kam piekrītu. Man īsts jautājums. Jā, pateicos jums par jūsu teikto. Un es minēšu divus punktus. Jūs teicāt, ka vēlaties uh, atteikties no dokumentu iesniegšanas Eiropa padome. Bet, uh, Ehm, dalību valstīs nevisai labi saprot šīs migrācijas problēmas. Tā saprot ne valdības, ne pilsoņi, un mums ir e, jāskaidro šie jautājumi, bet pilsoņi sagaida ļoti skaidru nostāju no padomas šai jautājumā, ko varētu vairāk attiecībā uz uh, patvērumu procedūras e, regulu, un mēs vēlamies e, arī saņemt e, dokumentu, kas tiks iesniegts 15. maijā Eiropā domē. Tagad vārds Vēržjā kundzei. Jā, es arī centīšos izteikties telegrāfiskā stilā. Jūs runājāt par ļoti daudziem jautājumiem, par to arī pateicos. Jūs teicāt, ka virknē no šiem jautājumiem Uh, dosie ir prioritāri visām trim iestādēm, bet neesmu pārliecināta, ka visām uh, šīm trim iestādēm ir vienādas prioritātes. Tas arī skaidro, kādēļ notiek nu, bloķēšanās atsevišķos jautājumos. Tāpat nevajag censties panākt vienošanos par katru cenu, ja tā rezultātā mēs atkāpjamies atpakaļ cilvēku tiesību aizsardzības jomā un ļoti maz no jums dzirdēju par uh, cilvēku tiesību un tiesiskuma jautājumiem, kaut gan Eiropas parlamentām šie jautājumi ir ļoti būtiski saistībā ar jūs minētiem dosijā. Jūs teicāt, ka jāsaskaņo atbildība ar solidaritāti. Jā, bet es runāju, ka jārunā arī par samērību, proporcionalitāti, runājot par drošību un pamatiesību ievērošanu. Uh, no dalību valstu puses mēs dzirdām tādu kā apsēstību ar eh, tā saucamo nelegālo migrāciju. Manā skatījumā nav ne nelegālas migrācijas, ne nelegālu migrantu, bet ir migranti, kur atrodas nelegālā situācijā, jo dalību valstis to uh, arī cenšas uh, tā skatīt, tas dalību valstu vaina. Uh, un runājot par patvērumu un Ženēvas konvenciju ievērošanu, uh, par to mums ir uh, jārūpējas. Minēšu vienu piemēru. Šobrīd uh, Francijā atrodas irānietis, kurš ir aizturēšanas centrā, kuram da, draud izraidīšana, kaut gan viņam savā valstī ir piešķirts spriests nāves sots, bet arī Francijā viņš ir uh, tiesāts par kriminālu nodarījumu, bet Irānā viņām piespriest nāvsos, tāpēc, ka viņš ir kristietis. Nu, es tagad nezinu, kā mēs Eiropas Savienībā varam pieļaut, ka kāds tiek aizsūtīts atpakaļ uz Irānu, uh, kur viņš tiek vajāts savas reliģiskās piedarības dēļ. Es domāju, ka mums ir jāizvērtē šī situācija padziļināti. Paldies, un pēdējā runātāja Anna Gomeša, lūdzu īsi. Jā, atvainojos Mišu kundze, ka ne, nevarēju ierasties saulaicīgi uz sanāksmi, nedzirdēju jūsu uzstāšanos, bet man ir tāds jautājums. Kāda komisijas loma ir jābūt uh, sadarbībā ar dalību valstīm? Vai komisijai dalību valstīm jāsaka patiesība, ka neļaujot migrantiem, bēgļiem eh, legāli iebraukt Eiropas Savienībā, kā bloķējot Dublinu zilo karti, mēs būtībā atbalstām eh, cilvēku eh, tirzniecību un šos kontrabandistus. Un tā ir vēršanās pret bēgļiem un mēs noskatāmies, kas notiek Sudānā, Turcijā, un dalība valstis tāpat laikā tirgo Schengenas uh, uzturēšanās atļaujas un pat Eiropas pilsonību, tātad iespēju iekļūt uh, Schengens eh, zonā. Novembrī uh, šīs eh, ziņojums eh, tiks publiskots, to nodarbojas Digi Home un Jūraus kundze par šīm tā saucamām zelta vīzām, bet mums ar to vajadzēja nodarboties jau agrāk, un būtībā tas ir absolūtas liekulības apliecinājums no dalību valstu puses. Paldies, eh, Miču kundze, jūs, protams, nespēsiet uz visiem jautājumiem atbildēt astoņās minūtēs mums būs ļoti garš balsojums. Tātad, protams, jums būs jānāk pie mums vēlreiz, lai mēs varētu detalizēti to visu izrunāt, un jūsu uzstāšanās tiešām bija ļoti saturīga un izcila, bet es domāju, ka jums būs pie mums jānāk vēlreiz, jo šie jautājumi tiek aktīvi skatīti trialogos. Un tiešām mums vajadzētu tikties uh, vēlreiz pavisam drīz un runāt par šiem dosiem. Paldies! Es uh, labprāt ar jums uh, apspriestu visus manis un jūsu minētos dosie, bet nu, zilā karte Mums bija tādi paši mērķi kā jums, tādēļ arī ierosinājām šo priekšlikumu, un tad mēs centāmies sasniegt mūsu mērķus, pildīt savu lomu, kā institūcijai rast risinājumu, kas nebūtu tāds uh, bezsaturīgs produkts, un tādēļ uh, tas, uh, šis jautājums ir tagad bloķējas nu, es negribu pārtraukt šo darbu, es gribu rast iespēju pati, jo es pati neesmu šie pie šā dosie strādājis DJ Home, tātad es gribu rast iespēju nonākt pie kāda risinājuma. Ja tas neizdosies, tad mēs nevēlamies kaut ko bezsaturīgu pieņemt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tālāk par patvērumu pakotni un politiku. Es Eh, ko, teikt, ka komisija pilnībā jums piekrīt, ka ir nepieciešama holistiska pieeja un pakotne, bet Bulgārijas eh, prezidentūra nepaziņoja, ka Eirodak var izņemt. Komisija to norādīja, it īpaši Eirodak var izslēgt no šīs pakotnes, jo šeit ir uh, dažādi uzdevumi uh, š, šim priekšlikumam. Un jūs, protams, to skatāties kā, poli, eh, skatāties kā uz politisku vienošanos, un es arī respektēju jūsu lēmumu, bet tas mums neliedz uh, turpināties, uh, nonākt pie kompromisiem un risinājumiem un uh, strādāt pie visas šīs pakotnes. Es nevaru ne, nepiekāpt nevar piekrist tām dalību valstīm, kas saka, mēs nevēlamies uh, Eiro, e, Dublinu solidaritāte, jo e, nav kontrolēta ārējo robežu. To mēs nepiekrītam, bet Eirodāk mūsu skatījumā nav šis e, nu, nepieciešamais pakotnes elements, bet, protams, tas ir jūs ziņā, kā jūs lemsiet, tā būs. Uh, sadarbspēja arī ir ļoti eh, svarīga pakotne. Mums ir jārunā par detaļām, bet šīs priekšlikums, šī pakotne ir ļoti svarīga, jo uh, tur ir runa ne tikai par politiskiem jautājumiem, pa, bet par praktiskiem jautājumiem, kas sasaista jau izstrādātos instrumentus, kuri pastāv, kuri ir izveidoti uh, pēdējo desmit gadu laikā, un tie nav savstarpēji savienoti. Uh, vai ir jāpaliek šādā situācijā, ka, teiksim, vienā datu bāzē, dal, vienā dalību valstī tiek ievadīta informācija, citā dalību valstī, citā datu bāzē ir cita informācija, bet šīs datu bāzes nav savienots. Un šeit jau ir runa ne tikai par migrācijas krīzi, bet arī par to, kā tehniskās iespējas šobrīd ir tādas, kas ļauj to nodrošināt un uh, Tāpat laikā tiek ievēroti datu aizsardzības noteikumi. Uh, datu aizsardzības noteikumi un pamatiesības ir saistītas. Mūsu uzdevums ir strādāt ar padomi un ar parlamentu. Un tādēļ es jau no paša sākuma teicu, ka vēlos panākt sadarbību, lai uh, arī varētu pēc tam vienoties ar padomi. Ne visas dalību valsts. Tā tad ir dalība valstis, kuras pauž jau uh, viedokli, kas ir līdzīgs jūsu viedoklim, un mans uzdevums ir censties uh, sadarboties ar jums un uh, identificēt tos elementus, balstoties uz kuriem mēs varam panākt pakotnes pieņemšanu tādā formā, kādai tai ir jābūt, nevis par kaut kā iziešanu uz kompromisiem, ne par pakotni un pievienoto vērtību saskaņā ar mūsu priekšlikumu. Eiropa domes sanāksme notiek jūnija beigās, un lai kaut ko tur panāktu, oficiāli būtu nepieciešams 3-4 nedēļas iepriekš sagatavot secinājumu projektu. Līdz ar to šis grafiks mums neliedz strādāt līdz pat māja beigām, bet mūsu plānā ir jābūt kaut kādiem termiņiem, lai mēs varētu sagatavoties jūnija padomas sēdēji. Nu, tā tad tas uh, viss ir uh, jāsaskaņo ar to, ko dara korepērs dalībās. Mēs gatavoties uh, padomes sanāksmēji un nu, redzēsim, ko viņi tad sagatavos. Es jau runāju par uh, iekšējām robežu kontrolēm, tātad par robežu kontrolēm uz iekšējām robežām un vēl uh, daudzgad finanšu schēmu. Ja jūs uh, paskatāties uz šiem priekšlikumiem, tad varat konstatēt, ka mēs esam palēkuši ļoti lielu darba apjomu strādājot pie jaunā DSF ne tikai mūsu darbības jomā, robeža pārvaldība un citas, bet mēs arī izvērtējām vajadzības, prognozes, ņēmām vērā pagātnes pieredzi un balstoties uz to izstrādājām priekšlikumu, tātad ne tikai uh, vispārējā budžeta Nu, priekšlikumu DSF, kas tiks publicēts 2. maijā, bet arī runājot par eh, specifiskiem budžetiem, kas tiks publiskot jūnijas sākumā. Esmu vienmēr gatava ar jums apspriest katru jautājumu atsevišķi. Lielas paldies, ka bijāt klāt mūsu sanāksmē, tiešām ļoti novērtējam. Un noteikti tiksimies vēlreiz. Tiešām liels paldies, cienījamie kolēģi, liels paldies, ka jūs esat tik disciplinēti un visu šo jautājumu tā tik labi esat apsprieduši. Tagad došu iespēju Taņai izteikties pār, par kvalifikācijas regulu, par trialoga rezultātiem. Lūdzu, paldies, Klot, es tiešām centīšos pavisam lakoniski izteikties. Es zinu, ka uh, laiks mums ir ļoti ierobežots. Sniegšu jums informāciju par to, cik tālu mēs esam tikuši trialogā, kas ir saistīts ar uh, Eh, kvalifikācijas regulu. Atceramies, ka mēs šeit runājam par nosacījumiem starptautiskai aizsardzībai. Tas ir viens no septiņiem uh, aizsardzības uh, normatīvajiem aktiem. Šeit mēs runājam par to, kā mēs varam labāk harmonizēt divus statusus - bēgļu un personu, kas tiesīgi saņemt alternatīvo aizsardzību Eiropā. Šobrīd šie statusi uh, ir ļoti dažādi un prakses Eiropā ir ļoti dažādas. Šobrīd 2016. gadā eh, divas regulas tik eh, tapa tad, kad tika lemts pārskatīt eh, esošo situāciju. Maltijas prezidentūras laikā septembrī ir uzsāktas sarunas. Mums notika sanāksmes gan politiskajā, gan uh, ierēģu līmenī. Paldies visiem politiskajiem konsultantiem, paldies arī Bulgārijas prezidentūrai. Mums Strasbūrā pagājušajā nedēļā bija sestā trialoga sanāksme un panākts tiešām labs progress. Mums sanāca daudzus tehniskos jautājumus atrisināt, protams, joprojām dažas politiskās grūtības nav atrisinātas. Izskatās, ka vēl viens vai divas trialoga sanāksmes mums būs priekšā, Un ir cerība, ka mēs pabeigsim šo procesu līdz vasaras brīvdienām. Varu teikt, ka mums ir, mums šobrīd ir labs mandāts, lai mēs varētu nodrošināt uh, vienotu statusu bēgļiem, personam, kam, kas ir tiesīgi saņemt alternatīvo aizsardzību, un runa ir par pieciem gadiem, un arī, lai mēs samazinātu administratīvās izmaksas. Ir skaidrs, ka patvēruma jautājumi ir ļoti sarežģīti, un mums ir cerība tomēr pabeigt šo daļu līdz uh, vasaras brīvdienām. Ja es e, labi, esmu labi informēts, līdz 16. 16. maijā ir nākamā trialoga sanāksme. Cienījamie kolēģi, 11.00 mēs sāksim balsot, un tad līdz ar to 11.00 mēs sāksim, un lūdzu, lai jums ir elektroniskās kartītes arī.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 Kolēģi, mēs tuliņ sāksim, lūdzu, ieņemiet vietas. Um, um, much... Es vienkārši sākšu. Varbūt ne visi vēl ir gatavi. Colleagues, take your seats. Okay, we begin the vote uh, with... Tad sāksim. Sestais punkts, kas ir ikgadējs ziņojums par uh, Schengena zonas darbību. Koeljo kungs ir mūsu referents, vai jūs gribētu izteikties pirms? Lūdzu, paldies priekšsēdētā kungs pavisam īsi. Paldies visiem par sadarbību, paldies ēnu referentiem. Un mēs šodien balsosim par pirmo parlamenta ziņojumu par Schengena zonu. Un tas ir ļoti svarīgs solis ne tikai, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus un brīvība pārvietoties, bet lai nodrošinātu to, lai uh, demokrātiskā pārbauda, ko veids parlaments, tiešām būtu spēkā. Nu, Lielas paldies, ko Elio kungs, arī par darbu, ko jūs esat uh, ieguldījuši. Man ir arī pēdējā brīža tehniskā izmaiņa, izmaiņā sarakstā, tas ir sestā lapusē, 84. grozījums neiekļaujas 5A kompromisā, tas drīzāk ir 5. kompromisā, līdz ar to, ja 5A kompromiss netiek pieņemts, 84. grozījums par to nebūs atsevišķi balsojums. Es ceru, ka uh, jūs saprotat to. Tad līdz ar to, labi, mēs sāksim balsot, uh, pirmais kompromiss, sākam balsot. Pirmais kompromiss, sākam balsot. Pagaidīsim sekundīt, līdz visi būs gatavi. Joprojām var balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss divi. Sākam balsot. Priekšsēdētāji. Mana balsošanas kartīte uh, dodas uz, uz, uz šejienu, ja drīkst līdz tam brīdim es varētu uh, Uh, balsot ar rokas pacelšanu, tad ir tā, ka ja jūs balsojat, tad uh, īkšķi uz augšu jā un uz leju nē. Tad uh, otrais kompromiss uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 3A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, tas ir noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. Piektais kompromiss. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 5A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. S un D grupā ir pārāk daudz deputātu, par vienu vairāk nekā vajag. Tad tagad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 16a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss neatvainojiet. Grozījums 115. Sākam balsot. 115, 115. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 169, 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 170. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 26. Nē, atvainojiet, pirms tam ir grozījums 174. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 177. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 178. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 187. Nē, atvainojiet, 187. 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 194. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es pats mainīšu savu balsojumu. Jā, ir pieņemts. Kompromiss 20a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 20b. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 22b. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 221. Sākam balsot. Beidzam balsot. 221. Noraidīts. Kompromiss 22a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 226. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 233. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 24a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 240. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 247. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 249. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ir citāti. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un arī tas ir pieņemts. Tagad ir apsvērama punkti. 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 28a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, atvainojiet. Es un D ir jānolēm, kā viņi balsos, bet tagad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 28a. Sākam balsot. Par to mēs tikko nobalsojām, vai ne? Tātad tas ir izdarīts, līdz ar to tagad ir grozījums 18. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts kompromis 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromis 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F apsvērumu punkts 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad ir personāla balsojums par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 8 pret 3 atturējušies. Apsveicam Koeljo kungu, mūsu referentu. Cienījamie kolēģi! Jā, balsojums bija garš. Paldies jums visiem, ka ar pacietību un disciplīnu pret to izturēties. Kolēģi, Tad eh, varbūt mēs varam pāriet pie nākamā. Tas ir tāds diezgan mm, garš balsojums. Yes. Yeah. So colleagues, we're on, yes, we're on the Ferrari. Kolēģi, ja mēs eh, tagad esam pie Ferrāras ziņojumā, varbūt varētu klusumu ievērot. Jūs esat saņēmuši galīgo balsošanas sarakstu un arī pēdējo konsolidēto kompromisu versiju. Tāpat arī jums ir dokuments ar alternatīvo tekstu, kur ir runa par 42., 43., 44. kompromisa grozījumu. Un gadījumā, ja 39. kompromisa grozījums nevarētu tikt pieņemts. Pirms sāksim balsot, tad te ir ko, runa par kopējo procedūru starptautiskajā aizsardzībā Eiropas Savienībā. Referente ir Laura Ferrara. Eh, Laura, varbūt jūs vēlaties izteikties pirms balsojuma. Lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji. Vēlējos eh, pateikties visiem kolēģiem par mm, ļoti labo sadarbību. Mēs Mm, sākām darbu pirms 2016. Eh, mm, gada, tas ir jau pirms pusotra gada. Mm, darbs bija ļoti intensīvs, un tāpat arī ir jāņem vērā, ka šai regulai bija ļoti pievērsta politiķu uzmanība. Mums vajadzētu domāt par kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, un tas ir vēl viens elements, kā nodrošināt ātru procedūru, kas eh, ļautu nodrošināt mm, labu aizsardzību visiem. Lielas paldies visiem mani referentiem, lielas paldies arī visiem darbiniekiem, kas eh, ļoti smagi strādāja. Paldies! Te ir runa par koeļo ziņojumu, tātad šeit nav runa par kaut kādiem kosmētiskiem koriģējumiem. Šie faili ir bijuši ārkārtīgi smagi un visiem ir bijis ļoti daudz darba. Tāpēc uzreiz balsojums. 188, 189, tie ir identiski, balsojam kopā. Sākam balsot. 188 un 189 grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 190. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 191. 192. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad eh, pāntī 475. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai viss ir kārtībā? 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 8, 0 grozījums. Vai tas atkrīt? Es atvainojos, kolēģi. Es vēlējos vienkārši piezīmēt, ka priekšādātām bija taisnība. Jums vajadzētu manī vairāk klausīties. Uh, Es patiešām šeit visu kontrolēju, tas man nodrošina lielāku pārliecību par sevi. Vēlreiz pēc 480. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 485. Sākam balsot. Beidzam balsot. 485. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, piektais pāns otrais kompromiss. Sākam balsot. Piektais pāns otrais kompromiss. Aiz no balsojuši beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sestais pants, trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 565. grozījums. Sākam balsot. 565. Nē, 565 atkrīt. Labi, tas atkrīt. 4A kompromiss. 4A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Piektais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Tā ir 15. lapusī, jums ir gadījumā tāds pats balsošanas saraksts kā man. Sākam balsot. Sastais kompromiss. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad septītais kompromiss. 17. lapusi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitā kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 700 pieņemts. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 797. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 799. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 798. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 800. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 801. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 802. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 874. grozījums. Sākam balsot. 874. Beidzam balsot. Norādīts. 875. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 878. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 877. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 876. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 880. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 881. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 882. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 928. grozījums. Sākam balsot. 926. Beidzam balsot. Pieņemts. 927. Vai viss ir kārtībā? Labi. Tagad esmu apjucis. 927. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21a kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 52. lapuse 26. kompromiss. 26. kompromiss 52. lapuse. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Eh, kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Eh, kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1174 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss sākam balsot. Trīsdesmit trešais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit piektais kompromiss septiņdesmit trešajā lapusē. Es atvainojos. Nē, nē, es izlaidu veselu lapu. Tas nu dien nav labi. Tas nu dien nebūtu labi. Tagad 1, 2, 4, 7 grozījums. 17. lapus sākam balsot. 1, 2, 4, 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 1, 2, 5, 3 grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 83. lapusi 1398 grozījums. Sākam balsot. 1398. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. kompromiss. Sākam balsot. 39. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Tagad 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Eh, kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 1, 5, 0, 2 grozījums. Sākam balsot. 1502 un 1503. Tie ir identiski grozījumi, balsojam par abiem kopā. Beidzam balsot. Noraidīts. 1504 grozījums sākam balsot. 1504. Beidzam balsot. Pieņemts. 1506. Beidzam balsot. Noraidīts. 1507. Es atvainojos. 1508. Es atvainojos, kolēģi, nu no tā bija mana kļūda.

1501. Nē, 1510. Laura no dienu garš balsojums. Un es vēl neesmu padzēris kafiju. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Kompr kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums. 96. lapuse. 47. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. viens pieci septiņi septiņi grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 1579. Sākam balsot. 1579. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1584. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1509. Nē, es atvainojos, 1590. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 1592. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 1595 un 1596 identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad apsvērumi. 195. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 196 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 197 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 199 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 201. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 207. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 209. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 215. Sākam balsot. 215. Beidzam balsot. Norādīts. 216. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 257. grozījums.

Pieņemts. 264. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 273. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 285. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 298. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 301. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 339. 108. lapus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 340. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 344. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 342. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 341. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad. Četrsimt trešais grozījums. Tas tagad ir 403. jābalso. Forty-three so we go to the end now. No, there's 4, 2, 3, on page 115. Yeah. So, sorry for the pause. Atvainojos, kolēģi, par pārtraukumu. Tātad uh, 115. lapusē 423. grozījums. Šķiet, ka tā tas ir.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 That's 43. Okay, it's 43 kolēģi, nu, tā tad varbūt kādām citas idejas uh, priekšsēdētāji. Balstošanas sarakstā mums rakstīts, ka 422, 423 ir identiski. Nē, 423. ir atsevišķis. Okay, the, um, sorry, the EPP. Jā, ETP koordinātoru vietniekam ir taisnība. Liels paldies! Es arī lūdzu jūsu viedokli. Tātad eh, šai, tādēļ mums patiesībā ir jābalso par 428 grozījumu, jo pārējie ir atkrituši. Es ļoti atvainojos par eh, neskaidrību. Tātad 426. Nē. Ne.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 pāriet uz beigām un balsot sākot no 30. Un tā, nu, mēs arī tad varētu izvairīties no kļūdām. Sāksim no 30. In 1596 when adopted. Yeah. So, and it falls if it's not adopted. So that means we will. Because 1595 and 1596 were adopted. Yeah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 pieņemti, taču šis grozījums, tad 30. neatkrīt. Ja nu kādam ir cita interpretācija, šķiet, ka nē, nu tad balsosim par 30. grozījumu, sākam balsot. Tad, eh, tas ir identisks ar 422. grozījumu. Tātad 62. apsvērums, 30. un 422. grozījums, kas ir identiski, balsojam. Beidzam balsot. 114. lapusē. Tagad 426. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 427. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 436. Nē. 442. grozījums 116. lapusē. 442. Beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 443. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 445. 117. lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 445. grozījums. Nē, 454. atvainojos. Kolēģi, tā nebija skaidrs, par ko mēs balsojam, vai mēs varam balsot vēlreiz. 454. grozījums par 75. apsvērumu. Labi, balsojam vēlreiz. Nebija skaidrs. Tātad 454. grozījums. Balsojam vēlreiz par šo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 455. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 457. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 470. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Noslēguma balsojums, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts 36 pār 12 pret. Apsveicam. Un, protams, arī jābalso par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit deviņi par, deviņi pret. Apsveicam referenti. Kolēģi, mums vēl ir divi balsojumi. Nākamais balsojums ir Etijas. Etijas balsojums referente Galas kundze, vai viņa vēlas ko teikt? Paldies priekšsēdētāji, vēlējos tikai jūs informēt. ka padome pieņēma parlamenta viedokli pēc pēdējās tehniskās sanāksmes. Un varu tagad balstot pateicos par ciešo sadarbību Igaunijas un Bulgārijas prezidentūtē, bet jums, eh, prezidentūrē, bet jums ir jāzina, ka šis eh, dosie bija ļoti sarežģīts, mēs daudz ko panācām un ir ļoti uh, pārliecinoša parlamenta nostāja, par ko liecina šis dokuments. Vēlos pateikties ēnu referentiem par tad, jā, mums bija tādas ļoti uh, sakāpinātas diskusijas, bet šis dokuments ir tāds, kas pēc tam ir tiešām reāli īstenojams praksē, pateicos visiem bārī konsultantiem un politisko grupu līdzstrādniekiem par lieliski paveikto darbu, par pati, pacietību, strādājot pie visām tehniskām detaļām, īpaši pateicos sekretariātam un Katrīnai Hūverei par izcilu paveikto darbu. Paldies visiem! Liels paldies, Kinga! It īpaši par to, ka pateicāties darbiniekiem, sekretariātam. Tagad varam tūlīt arī pāriet pie balsošanas. Man pastāstīt par procedūru. Tātad pirmā procedūra, ja šis Nu, pārējām uzreiz pie balsošanas. Sākam balsot. Es tikai slavēju sekretariātu, bet nekas tā tad. Beidzam balsot. Pieņemts 45 pār 10 pret neviens neatturās. Otrs balsojums. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Veržjā kundze pēc tam. Labi. Paldies. Beidzam balsot. Vai varam redzēt balsojumu rezultātu? Saka priekšsēdētājs. Neparādījās uz ekrāna kolēģi atvainojos, nu, man uz ekrāna neparādījās balsēm rezultāts, bet rezultāts ir 45 pār 10 pret, neviens neatturējās. Es nesaprotu, kāpēc rezultāts neparādījās uz ekrāna. Dīvaini. Vai kaut kas sabojājies? Kur tad parādījās šis rezultāts? parādījās uz mūsu ekrāniem, ne uz jūsu labi, labi, kolēģi. Negribu šeit radīt sarežģījumus, bet, nu, šis uh, rezultāts ir piereģistrēts. Apsveicam galas kundzi un ēnu referentus. Veržjā kungs, vai jums ir uh, kaut kas par reglamentu? Jā, es gribu uh, arī izmantot iespēju, lai pateikties Kingai Gālai un mūsu līdzstrādniekiem, bet es tagad gribu izteikt komentāru par to, kā mēs strādājam. Uh, ēnu referentu diskusijas beidzās decembra beigās uh, Igaunijas prezidentūras laikā, un pēc tam trīs mēnešus ir ilgušas tā saucamās tehniskās sarunas, kuru rezultātā tika izveidots kompromiss par datu aizsardzību, kas ir uh, nepieņēmams. Uh, Es paužu nožēlu par šādu metodi un pat pievienojoties pateicības vārdiem par veikto darbu, gribu teikt, ka nākotnē mums vajadzētu atturēties no šādu metožu izmantošanas, kas nav piemērots likumdošanas pieņemšanai, tīpaši šādos sensitīvos jautājumos, kas skar visu trešo valstu pilsoņus, kam nav nepieciešamas vīzas, bet kas var saņemt e, ceļošanas atļaujas, un būtībā tās ir slēptanas, eh, slēptas vīzas, un tad šie pēdējie punkti uz ī tika salikti šādā eh, slepenībā, un es eh, ceru, ka mēs vairs pie šādām sliktām metodēm neatgriezīsimies nākotnē, jo šis ir ļoti svarīgs tiesību akts, un mēs būtu varējuši veltīt arī dažas papildus nedēļas darbām. Paldies, Veržja kundze. Tas bija, jā, nu, būtībā komentārs par šo dosie, nevis jautājums par procedūru, bet, nu, referente dzirdēju jūs teikt, to es domāju, ka mēs tagad neuzsāksim diskusiju par šo jautājumu. Okay, colleagues, um, we, we... Kolēģi, mēs tagad izskatīsim desmito darba kārtības punktu. Drekslēr kungs ir jau ieradies, lūdzu nāciet šeit prezidijā. Un es īsumā pastāstīšu par šo darba kārtības punktu. Tas ir desmitais punkts, un Drekslēr kungs jau nāk. Tā tad ir paredzēts juridiskā dienesta prezentācija. Daži no jums jau seko šai lietai. 22. martā šajā gadā Uh, Eiropas Savienības tiesa ir uh, pieņēmusi uh, lēmumu par lietu kapitānī pret uh, parlamentu par piekļuvi četru kolonu dokumentiem, par atteikumu tādu dot, un tagad uzklausīsim juridiskā dienesta pārstāvi, kurš mūs informēs par šo tiesas nolēmumu, pēc tam mums notiks uh, des diskusija. Un tagad vārds Reksler kungam, kurš, pārstā, kurš mums pastāstīs par kapitāniju lietu. Paldies priekšsēdētāji, pateicamies par uzaicinājumu, par iespēju jūs informēt par šo lietu. Ko var teikt uh, par šo lietu? Tā ir pirmā reize, kad ēst tiesa ir izskatījusi šādu lietu saistībā ar likumdošanas procedūru un it īpaši runājot par trialogu aspektiem un četru eh, slēju dokumenti. Šo lietu skatīja tiesas septītā kamera eh, un eh, tajā ietilpa pieci tiesneši. Šis uh, nolēmums bija ļoti svarīgs, daži to uzskata pat par pagrieziena punktu ar tālajošām sekām, kas iet daudz tālāk kā vienkārši jautājums par piekļuvi dokumentiem, par pilsoņu tiesībām un arī par likumdošanas darbu, kas ir jāveic. Tā tad um, pamati informācija, kas tika apstrīdēts, proti parlamenta lēmums, kas tika pieņemts uh, reaģējot uz Emilio Kapitānī pieprasījumu par piekļuves sniegšanu dokumentiem. De Kapitānī kungs vispirms iesniedza plašu uh, lūgumu attiecībā uz visiem iespējamiem dokumentiem, liekot akcentu uz četr, četru slēju dokumentiem eh, likumdošanas procedūrās, kas turpinājās pēc tam. Eh, kapitānī kungs aprobežojās eh, tikai uz likumdošanas procedūrām, uz ko attiecas uh, Uh, līguma par Eiropas Savienības darbību uh, piektā sadaļa un šā līguma 16. pantu. Tā tad ir runa par uh, uh runa par septiņām tabulām un piekļuve tika piešķirta piecām tabulām pilnībā un daļām, daļai piekļuve divām uh, tabulām. Tas nozīmē, ka ceturtā sleja šajos divos dokumentos netika izsniegta prasītājam. Runa ir par uh, priekšlikumiem, ko izskatīja jūsu komiteja par Eiropol regulu. minēti tika argumenti, kurus varētu rezumēt um, attiecībā uz uh, diviem apsvērumiem. Pirmkārt, saistībā ar šo priekšlikumu un galvenais bija priekšlikuma sensitīvais raksturs un vispārēja apsvērumi saistībā ar likumdošanas procesa norisi kā tādu de Kapitāni apstrīdēja parlamentu lēmumu tiesā, padome un komisija iesaistījās tiesas procesā līdztekus parlamentām, un tagad m, mm, tiesa pieņēmus marta beigās savu nolēmumu. Šis nolēmums pirmkārt tiesa citēja uh, judikatūru un uh, lēmumus, uh, kas pieņēms par 1041 regulu, kas attiec uz, regulu, uz trialogiem kā tādiem. Un pēc tam minēti ir citi argumenti, un pirmais ir vispārējā nepārtraukta pieejamības prezumcija tika uzstāts, kas, ka tiesai jāatzīst šāda prezumcija attiecībā uz četru slēju dokumentiem, ja proces, likumdošanas process nav noslēdzies bet tiesa neatzina šādu vispārēju prezumpciju, balstoties uz argumentu, ka šāda prezumpcija nevar pastāvēt attiecībā uz uh, likumdošanas uh, darbību. Un šajā sakarā šis nolēmums uh, sasaucas ar, ar tuko un Info Europe piekļūst uh, nolēmumiem. Pēc tam tiesa uh, turpinā un iedziļinās lietas būtībā, proti par uh, argumentu, ka tādējādi varētu tikt traucēta likumdošanas procedūra. Un uh, tiesas argumenti uh, sasaucās ar parlamentā loģisku, loģiku, ja tā varētu teikt. Tiesa izvērtē pamatojumu argumentām par sensitivitāti policijas sadarbības jomām, kas bija šī priekšlikuma būtība, un tas tiek noraidīts. Tiesa atzīst pat, ja liet, eh, saturs ir uh, juridiski un politiski sarežģīts, tad uh, tas nav pa pietiekams pamatojums, lai uzskatītu, ka varētu apdraud, būt apdraudēta pati likumdošanas procedūra. 81. līdz 97. punkts par to runā. Otrakārt, uh, tiesa izvērtēja parlamenta un citu iestāžu argumentus saistībā ar likumdošanas procedūru kopumā. Un pirmais arguments bija e, risks, ka varētu tikt izdarīts sabiedrības spiediens uz likumdošanas procedūras dalībniekiem. Un tiesa norāda, ka Sabiedriskās eh, domas eh, izpausmes ir eh, neatņēmāmā Eiropas Savienības pilsoņu demokrātisko tiesību izpausme. Un pat, ja ārējais spiediens varētu būt pamatojums, lai te, izteiktu atteikumu, bet tiesa norāda, balstoties uz iepriekšējiem nolēmumiem citās lietās, ka šāda spiediena reāla pastāvēšana ir skaidri jāpierāda un ir jāizmanto taustāmi pierādījumi, lai to darītu, bet šajā gadījumā tā tas ne, netika darīts, tādēļ arguments tiek noraidīts un arguments par provizorisko neformālo uh, formālo, provisko formālo e, dokumenta raksturu. Arī šeit tiesa to norāda saskaņā regulu 1049, kas regulē likumdošanas procedūru, bet šeit nav iekļauti nekāda, nekāda iekļaut, iekļauts nekāds nodalījums attiecībā uz procedūras uh, nora, norisi vai uh, stadiju. Un tāpat tika minēts arguments par uzticības graušanu iestādēm, un tas tika noraidīts uh, balstoties uz lojālu sadarbību, ja būtu um, zaudēt uzticību iestāžu vidū, starpā, tad uh, šīs iestādes būtu pārkāpušas pienākumu īstenot lojālu sadarbību. Un šeit tiesa pieprasa šādā gadījumā sniegt taustāmus pierādījumus, kas apliecina, ka reāli pastāv uh, uzticības zudums. Un tālāk pārdomu telpas arguments arī to tiesa norādīja, jo tā kā trialoga, un, un tas ir ļoti skaidri uh, norādīts, ka trialogi ir uh, svarīga, svarīgs likumdošanas uh, procedūras posms. Un šajā kontekstā tāpat jānorāda, ka vispārējā tiesa uzsvēra, ka šis nolēmums neatiecas uz tiešu piekļuvi uh, trialogu darbam, bet tikai uh, uz uh, piekļuvi uh, dokumentiem pēc prieprasījuma, kas uh, tātad šie dokumenti sagatavo trialogu ietvaros. Un šis nolēmums neap, neierobežo brīvu viedokļu apmaiņu starp iestādēm, jo trialogu dalībnieki vienmēr var tikties apspriest kompromisu uh, tekstus, kas uh, tiks uh, iesniegti sagatavošanās sanāksmēs, un tālāk arguments par uh, atteikuma pagaidu raksturu, arī tas tika noraidīts tāda iemesla dēļ, ka trialoga ilgums, tātad trialoga posma ilgums var uh, turpināties eh, ilgu laiku un pat var būt eh, nenoslēgts. Un tādēļ eh, vispārējai tiesai svarīgi bija arī ņemt vērā to, ka pasākumi, kuri tiek piemērot atsevišķās parlamenta komitejās, uh, attiecībā par uh, atskaitēm par trialogu nav pietiekamas, lai uh, nodrošinātu konfidenci konfidencialitāti, ja trialogi vēl turpinās. Līdz ar to tiesa secināja, ka neviens no pamatiem, pamatojumiem, ko izmantoja parlaments, lai pierādītu, ka uh, piekļuves piešķiršana minētajam četru sleju dokumentam varētu apdraudēt specifiski un reāli lēm, minēto uh, lēmumu pieņemšanas procesu, un tādēļ tika atcelts parlamenta lēmums. Tas nozīmē, ka parlamentām oficiāli ir jāpieņem cits uh, lēmums par uh, doku, piekļuvi minētajiem dokumentiem. Runājot par praktisko ietekmi, kāds ir šīm lēmumam. Jā, kādreiz nākotnē būs pieprasījums saņemt parlamenta dokumentus, kamēr likumdošanas procedūra vēl norit, tad parlamentam nāksies rīkoties saskaņā ar šo spriedumu. Tas nozīmē, ka mēs nevaram izmantot vispārējo prezumciju, ka mēs atteiksim piekļuvi, tāpēc, ka likumdošanas process vēl nav pabeigts būs atsevišķi jāvērtē katrs gadījums, un ja kādu reizi tiešām tiks konstatēts, ka ir risks, ka tas var apdraudēt procedūru, tad ir jābūt arī pierādījumiem, ka tas tā tiešām varētu būt. Un runājot par vispārīgākiem, uh, vispārīgāku ietekmi par to, kā darbosies tagad trialogi, ir tas, ka spriedumā ir teikts, ka trialogs ir daļa no likumdošanas procedūras un arī ir pieņemts, ka trialogi notiek aizslēgtam durvīm. Bet tomēr sprieduma ietekme uz dokumentiem, kas nav četruslaju dokumenti, šobrīd mēs sekas paredzēt nevaram. Nobeigumā varu teikt, ka Šo lietu izskatīja vispārīgā tiesa un ir paredzēta apelācijas procedūra. Un jūs zināt, ka apelācija ir iespējama tikai saistībā ar uh, likuma aspektiem, un uh, ja būs vēlme iesniegt apelāciju, tas būs jādara līdz 8. jūnijam 2018. gads. Tā īsumā tas ir tas, ko es varu pateikt par šo spriedumu, un, protams, ja jums ir jautājumi, es labprāt atbildēšu. Paldies, visticamāk, būs jautājumi, un mums ir tikai desmit minūtes. Turpmākie posmi ir tas, ka varētu potenciāli iesniegt apelāciju, un tad žūrī to skatīs, un kā tas var ietekmēt komiteja darbu un cārskatāmību. Ir skatīsim kas tiks novirzīt žu, žūrijas izskatīšanai. Un De Jonga kungs ir pieteicies, Sofija ir pieteikusies, vai vēl kāds gribētu runāt? Tātad trīs cilvēki šobrīd. De Jonga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Varu teikt, ka šobrīd man joprojām ir spēkā spēkā uh, sūdzība ombūdam par piekļuvu dokumentiem un tas ir saistīts arī ar caurskatāmības reģistru. Un šis tiesas spriedums, kas galu galā, e, var teikt, e, ir iespēja lietas padarīt caurskatāmākas. Taču ir dažas lietas, ko es nesaprotu pēc būtības, un man ir arī viens ieteikums e, attiecībā uz turpmāko procesu. Tas, ko es līdz galam nesaprotu, ir tas, ka Eh, lēmumu pieņemšanas process tiek, tiek padarīts eh, mazāk svarīgs un tiek runāts par to, ka ir iespēja, ka būs ārējais spiediens. Un tad līdz ar to ir pilsoņiem ir jābūt iespējai sekot lēmumu pieņemšanas procesam. Manuprāt, ir tā, ka ja demokrātijā nevar sekot lēmumu pieņemšanas procesam, jebkurā gadījumā eh, iedzīvotāji var izteikt savas idejas, ja cevišķi tas skar viņu tiesības. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā uh, pasliktina lēmumu pieņemšanas procesu, tāpēc es līdz galam nesaprotu, kāpēc šis kriterijs šeit ir izmantots. Arī pagātnē jau ir izskanējis šāds arguments, bet tiešām precizējums būtu ļoti labs, varētu būt kaut kāds paskaidrojums saņemt, bet uh, es joprojām esmu ēna referents tajā lietā, kas šobrīd ir bloķēta padomē, tas tieši ir saistīts ar piekļuvu dokumentiem, un parlamentā mums bija labs lēmums, varbūt mēs varam izmantot arī to, lai šīs sarunas varētu virzīt uz priekšu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Vēl viena lieta, varbūt tā vietā, lai apelētu, un varbūt mēs kā parlaments varētu uzņemties atbildību Un tajās, tajos gadījumos, nu, piemēram, eh, caurskatāmības reģistra sarunās, es zinu, ka zaļie jau ir pieprasījuši, lai četru slēju dokuments jau būtu publicēts. Tad varbūt rīkojoties saskaņā ar a, eh, tiesas spriedumu, mēs redz aktīvi paši publisko dokumentus, un tās demokrātisko procesu varētu tikai veicināt. Jā, paldies. Tagad lūdzu. Paldies Dejonga kungam. Tiešām a, dokumentu piekļuves dokumentu noteikumi ir īstenībā, ir visilgāk bloķētie noteikumi. Sanāk tā, ka tas referents, līdz nāk, tā, kas šobrīd ir atbildīgs, viņš nākamgad vairs nebūs. Bet varbūt nerunāsim par to. Jā, manas zilā karta šobrīd, šobrīd arī ir bloķēta, tad tas tiešām nav labi. Bet lūdzu, Sofija. Paldies. Jā, es varu piekrist tam, ko teica Denis De Jong. Es nedomāju, ka parlamentam šeit vajadzētu iesniegt apelāciju. Tas nebūtu smuki. Un runājot par ārējo spiedienu, es domāju, ka tas tieši pretēji. Uh, manuprāt, ir iespējams vispār kļūt par ārējās spiediena, um, uh, spiedienā upuri tikai tad, ja ir uh, no, noslēpumi, bet ja viss ir atvērti, tad nav iespējams uh, būt pakļautam ārējiem spriedumam, spie, spiedienam, manuprāt, ir tieši pretēji. Otrakārt, ja tas tā tiešām būtu, ka dokumentu publiskošana uh, mazinātu likumdošanas procesa efektivitāti, tad vispār likumdošanas process būtu ļoti sarežģīts, jo principā visi likumdošanas procesi kaut kur ir pieejami, vai nu State Watch vai kaut kur citur. Līdz šim ir bijis tikai viens dokuments, ko es nespēju saņemt. Visi pārējie dokumenti, kas man jebkad bija nepieciešami, uh, ir bijuši pieejami. Tad līdz ar to, manuprāt, šīs arguments neiztur kritiku. Kā mēs varam turpināt? Kā jau teica, mums būtu nepieciešami ļoti aktīvi pašiem darīt šo e, četrus lēju dokumentu diez vai ir ārkārtīgi aizraujoši, bet, protams, ir noteikti lietas, par kurām varētu interesēties visdažādākie cilvēki. Tāpēc arī mums vajadzētu nevis vienkārši atkal nodrošināt uh, piekļuvu dokumentiem un arī uh, pārskatīt regulu, bet arī tad, kad mēs katru gadu atskaitamies par piekļuvu dokumentiem un atcerēties, ka parlaments vēlreiz un vēlreiz parlaments runā par to, ka trialogam ir jābūt caurskatāmākām un dokumentiem jābūt pieejamiem, bet varbūt Eiropas uh, Savienībai mainoties, parlamentam mainoties, cilvēki kļūst daudz aktīvāki, viņi daudz lielākā mērā iesaistās procesā. Tāpēc gadu pirms vēlēšanām mēs varam skaidri un gaiši parādīt, ka caurskatāmība mūs ļoti interesē. Un mēs varam arī vispār mainīt mūsu procedūras un būt pavisam atvērti. Paldies, tagad Lūdzu Bergita. Es domāju, ka ja mēs paskatāmies uz praktiskām lietām un politisko vidi, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tad nav tik viegli pateikt, ka šis lēmums ir ļoti labs vai tā ir katastrofa. Jo ja nav tā, ka mēs dzīvojam tādā tukšā telpā, mums eksistē politiskā vide, tāpēc arī atgādināsim paši sev, ka mums ir parlamentārā demokrātija. Un, lai gan es nekādā gadījumā nevērtēju par zemu caurskatāmību, es tomēr domāju, ka jāpadomā, ar ko tas ir sācies un kur tas beigsies. Ja mēs runājam par caurskatāmību, ja, piemēram, grupu sanāksmēs tā tas būs, nacionālo delegāciju sanāksmēs, tad varbūt arī tur jānodrošina piekļuva, vai arī tomēr ir labāk, lai mēs varētu baudīt iespēju vispirms formulēt savu nostāju un tikai tad to publiski prezentēt. Ja mūsu iedzīvotāji varēs sekot likumdošanas procesam, vai mēs tiešām varam teikt, ka tas iedzīvotājiem būs tikai pozitīvi, vai viņi varēs izlasīt visus tekstus un pilnībā saprot tās izmaiņas, kas tur ir iekļautas. Es domāju, ka tie, kas labprāt gribētu sekot šie dokumentiem, ir kāreiz interešu grupas Atceramies, ka mūsu sarunas ar interešu grupas, grupām parasti sākās tikai tad, kad Nevis tikai tad, kad komisija nāk klajā ar savu priekšlikumu, bet daudz ātrāk, tad, kad komisija raksta savu, uh, iet, savu pirmo projektu, un daudzas interešu grupas mēģina iesaistīties un ietekmēt šos dokumentus. Jā, protams, ir spiediens no sabiedrības, Bet lielākoties mēs šeit nerunājam par parastiem iedzīvotājiem, mēs runājam par labētājiem, mēs runājam par interešu grupām. Tāpēc arī tas spiediens, kas varētu būt, ir nevis no iedzīvotāja puses, bet no tām interešu grupām, kurām ir konkrēta interese par konkrētu iznākumu, un tad var gadīties, ka arī pēc tam, kad parlamentā un padome ir pieņemts lēmums, viņi mēģinās ietekmēt. Parasti iedzīvotāji, protams, viņi interesējas par lietām, bet te pašā laikā viņu nostāja lielākoties ir tāda. Mēs jūs esam ievēlējuši, lūdzu, dariet savu darbu. Var teikt, ka sabiedrības interese ļoti dažāda. Atsevišķos gadījumos mums gandrīz vai neviens neinteresējas par kaut ko, bet par citām lietām pēkšņi visi labē tā ir klāt. Un tas ir ne tikai par TTIP, tā ir arī par datu aizsardzības regulu, un šeit mēs runājam par interešu grupām. Mēs nerunājam par parastiem iedzīvotājiem. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par balsojuma ietekmēšanu, atcerāmies, ka mēs dzīvojam viltus ziņu laikmetā. Un tāpēc arī jautājums nav uh, par to, kā mēs šobrīd strādājam, bet arī par to, kā parlaments mainīsies un viltus ziņas īstenībā vienmēr ir eksistējušās, bet uh, atšķirība šobrīd ir tāda, ka ļoti ātri izplatās šīs viltus ziņas ar uh, visiem iespējamiem uh, līdzekļiem. Piemēram, par datu aizsardzību šobrīd Vācijā ir tik daudz klaju melo par to, kā šī regula ietekmēs uh, iedzīvotājs. Es pat nezinu, kā visiem atbildēt, nezinu, ko likt pretī. Tāpēc kopsavilkums. Caurskatāmība var būt ļoti laba lieta, bet te pašā laikā pievērsīsim uzmanību, kam interesē konkrēta informācija, ko mēs varam darīt ar šo interesi, cik lielā mērā informācija tiešām palīdz un cik lielā mērā informācija var izmantot ļaunprātīgi. Un tāpēc arī šeit, parlamentā un padomē, mums būs jāturpina strādāt ar šī lēmuma sekām. Uh, un jāskatās, vai tas uh, būs labums vai arī tā būs katastrofa. Jā, es saprotu, ka daudz jau dodas prom, tad varbūt mēs varam uzklausīt, vai es varu izteikt savas domas. Jā, es saprotu tas, ko jūs teicāt, ka mūsu situācija būs šāda, mēs Libi komiteja un parlaments kopumā. Un mm, Tās ir vienkārši manas domas. Mēs kā parlaments un Liba komiteja nebūsim tie, kas uh, iesniegs apelāciju, jo mēs esam tie, kas vēlas lielāku caurskatāmību, diez vai mēs gribēsim iesniegt apelāciju. Mūsu ieteikums būtu nesniegt apelāciju. Koordinātāri noteikti varēs turpināt par šiem jautājumiem diskutēt, par mūsu pieeju lai varētu saprast, ko mēs darīsim. Un, bet kopumā izskatās, ka jā, ka mēs ieteiksim nesniegt apelāciju. Un tas tas, ko es varu piefiksēt. Un, ja ar kādu argumentāciju. Vēl viena lieta, koordinātoru sanāksmē būtu nepieciešams pieteikt šo punktu, ko mēs varam ieteikt. Tātad pēc būtības mēs varam teikt to. Mums pavisam maz laika, bet varbūt jūs varētu izdarīt tādu pavisam nelielu kopsalikumu tam, ko teica Dejonga kungs un citi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām izteikšos īsi. Runājot par to, ko jūs tikko pieminējāt. Vakar man bija tāda pati prezentācija ārlietu komitejā, un daži deputāti teica, ka īstenībā ka tas ir ļoti politisks lēmums, ka šis lēmums tagad ir jāpieņem uh, tiesību komitejai. Tātad jautājums nav tikai tiesisks. Tātad, runājot par ārējo spiedienu, šeit varam teikt, ka spriedums skaidri un gaiši pasaka, ka tā tas nebija. Un tad līdz ar to nevaram uzskatīt, ka šeit būtu noticis ārējais spiediens. Taču šāda iespēja eksistē, un 10.42 regulā kāreiz tiek runāts par to, ka varētu būt spiediens, kas mazina uh, lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti. Un šajā gadījumā nevar šo argumentu izmantot, bet tīri teorētiski varētu šādu argumentu izmantot. Nu, piemēram, ja jūs man tagad pajautātu, nu, kā tas varētu izskatīties eh, šāds arguments, es jau godīgi nezinu, jo tas būtu atkarīgs no konkrētas, konkrētas lietas. Un tad būtu jāskatās, kādi varētu būt argumenti, bet šobrīd nezinu pat, ko varētu teikt, kā varētu argumentēt, būtu jābūt šādā situācijā. Bet um, es domāju, ka nav varbūt pārāk daudz, ko gribētu teikt par uh, paustajiem komentāriem, bet, um, ja man nav taisnībā, tad lūdzu pasakiet labi. Tur var varētu teikt, ka netika uzdoti jautājumi, bet no deputātu viedokļa, vie, no deputātiem puses bija uh, tādi konkrēti paziņojumi. Jā, mēs ņemsim vērā koordinatoru sanāksmē un runāsim par žūriju. Mums laikam ir jāpasaka par to, uh, kā mēs plānojam virzīt caurskatāmības jautājumu. Protams, ka ne visi vēl ir uh, nolēmuši, kā viņi rīkosies ja šādā situācijā. Mēs Libē esam ļoti, mm, mums ir ļoti skaidrs viedoklis par šādiem jautājumiem. Mēs nemaz nebaidāmies, un tieši tas, šo informāciju mēs varam nodot tālāk žūrie bet tas šajā konkrētajā gadījumā varbūt kaut ko tādu pamana, bet es noteikti ņemšu vērā jūsu teikto, ka tas nav balts vai melns. Katrā gadījumā būs nepieciešama nopietnākā diskusijā, un tad būs attiecīgi jārunā ar žūriju, lai varētu šo jautājumu atrisināt. Bet Mums noteikti nepieciešams sekot šai diskusijai, jo ir skaidrs, ka mūsu interesi šeit ir ļoti nopietna, jo tas tiešām pēc būtības ietekmē mūsu darbu. Runa nav tikai par procedūru, un tas tas, ko dara Libe. Un Juri komiteja ir vairāk uh, par procedūras jautājumiem, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un mēs ar Juri komiteju noteikti tagad sazināsimies un tad attiecīgi mūsu koordinatori iekļaus to savā darba kārtībā. Paldies jums, kolēģi! Paldies visiem!